ziņojums, viņš ir klāt, tas ir priekšlikums uh, regulāri par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu. Labs ir kungam četras minūtes. Remercie, Paldies, priekšsēdētājiem. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondu izveidošana ir pirmais konkrētais solis pārorientējot uh, finanšu līdzekļus uh, virzienā uz reālu ekonomiku un domājot par ilgtermiņa investīcijām. Jau vairākas nedēļas mēs konstatējam, ka visi uh, Eiropas uh, ekonomiskās izaugsmas cīnēja spēki eh, šobrīd beidzot iedarbojas. Mēs redzam, ka Eiropas centrālās bankas politika un citi pasākumi, kā arī Junkera plāna ideja palīdz mums uh, veicināt izaugsmu. Mums tas ir jāizdomā vispirms mobilizējot uh, likviditāti e, pasaules mērogā, kas šobrīd um, plūst uz Eiropu. Mums, protams, ir jādomā par uh, banku savienību un jāsamazina šķēršļi, jo tas ir galvenais izaicinājums, ar kuru jāsaskars banku savienībai. LTIP fondi ir pirmais eh, ļoti gaidītais investīcija veids, lai sasniegtu mūsu mērķus. Kopā ar komisiju mēs esam konstatējuši to, ka milzīgas naudas masas ir pieejamas pasaulē, bet ļoti maz, eh, kas no šiem līdzekļiem ir orientēti ilgtermiņā un ļoti maz no šiem līdzekļiem nonāk Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības dalībvalstu valdības uh, ir sasaistītas tāpēc, ka tām ir eh, budžeta parādi un tiek īstenota konservatīva politika investīcija jomā, vai arī tiek investēts ārpus Eiropas Savienības, un bankas, uh, diemžēl, joprojām ir ļoti atkarīgas no valsts atbalsta apdrošināšanas uzņēmumi un apdrošināšanas fondi, kas vēlētos investēt, eh, diemžēl neiegos līdzekļus, kas ļautu um, autonomu mobilizēt pietiekams līdzekļus. Un um, nav nekāda Eiropas mēroga pasākumu, um, Eiropas investīcija fonda, kas palīdzētu apkopot līdzekļus šādai vajadzībai. Uh, Tāpēc eh, um, šāda te jauna instrumenta izveidošana palīdzēs investēt, piemēram, uzņēmumos, kas nav kvotāti kvotāt biržā, tāpat palīdzēs maziem un vidējiem uzņēmumiem un arī uh, Eiropas uh, um, riska kapitāla fondiem un Eiropas sociālas uzņēmējdarbības fondiem. Ir nepieciešams, lai investori piekristu tam, ka šīs investīcijas uh, tiek ies, uh, e, iesādāt zinām laiku, uh, pēc tam par to saņemot atlīdzību. Lai LTIF būtu rentabli, būs noteikts apjoms jāinvestē noteiktā uh, veida uh, instrumentos, ir noteikti pavisam strikti uh, noteikumi, kas ir piemērojami arī fondu pārvaldītājiem, un šie eh, fondi eh, darbosies noteiktu laiku, kur laikā investoriem nebūs iespējams atgūt savu kapitālu, izņemot eh, ārkārtas izņēmumu gadījumos, par kuriem tiek panākt vienošanās pirms tām. Mums ir nepieciešams pēc iespējas fleksiblāks risinājums attiecībā uz hedge fondiem un arī citiem fondiem. LTIF galvenais mērķis ir eh, profesionāli ieguldītāji, pensiju fondi, eh, pašvaldības, eh, apdrošināšanas uzņēmumi, un šie fondi būs pieejami arī dažiem privātajiem ieguldītājiem. Tātad, cienījumā komisārs Kundze, tādējādi mēs grasāmies mobilizēt šo te investīciju instrumentu, vienlaikus strādājot arī pie Junkera plāna, kur mērķis ir nodrošināt izaugsmi un darba vietas visā Eiropas Savienībā. Lielas paldies par uzmanību! Paldies, tagad vārds eh, komisārai Vestagers kundzei. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. Dāmas un kungi. Eiropas komisija apsveic konstruktīvo pieeju šim svarīgam jautājumam. Es domāju, mums daudz viss pārliecināja Lamasūru kungu vārdi, kurš ir referents bet paldies arī Tarangopulas kundzei, kas iepriekšējā parlamenta sasaukumā strādājušiem jautājumiem īpaši. Pateicamies parlamentam par gatavību panākt kompromiss jautājumos, kā Eiropas investīcija kvota, lai gādātu par to, ka Eiropas ilgtermiņa investīcija fondi būtu piemēroti potenciāliem eh, pārvaldītājiem un investoriem. Eiropas ilgtermiņa investīcija fondi investēs daudzās jomās infrastruktūrā, e, citi ilgtermiņu projekti, biržā nekotēti uzņēmumi, mazie uzņēmumi, intelektuālās īpašums. Tā ir unikāla iespēja <clears throat> ieguldījumu e, pārvaldniekiem rast e, pieeja jomām, kas līdz šim nav bijuši tik pieejams, un tādējādi tas ir būtisks ieguldījums mūsu e, finanšu tirgus savienībā, lai uzlabotu reālās ekonomikas finansējumu. Šis ir viens no pirmiem konkrētiem piemēriem mūsu darbam ar kapitāla tirgiem. Līdz šim privāti investori, kas bija interesēti investēt ilgtermiņā, uh, saskārās ar daudziem fragmentarizētiem vienotiem eh, nacionāliem tirgiem, kas likviem izvēlēties investēt vai nu no kādā dalībvalstī vai visā Eiropas savienībā. Tas, protams, eh, privāto investīciju iespējas mazina. Eiropas ilgtermiņa investīcija fondi ir domāti, lai šo problēmu risinātu. Tiek radīti vienot noteikumu, kas ļaus visiem, visveidu investoriem investēt mazos vidējos uzņēmumos. Un tas mūs tuvina īstai tirgus savienībai. Investoriem tiek pavērtas jaunas iespējas ilgtermiņa kapitāla ieguldījumiem. Jūs varbūt labāk nekā es saprotiet, ka uh, Tas mums ir pat laban ļoti nepieciešams. Kā jau Lamasūra kungs norādīja, tagad jau situācija ir nedaudz uzlabojusies, eiro e, kurs mazinās, krītas, e, bet mums ir vajadzīgas investīcijas joprojām ļoti vajadzīgas. Tiek lēsts, ka apmēram 1000 e, līdz 500 līdz 2000 miljārdu eiro ir vajadzīgi līdz 2020. gadam infrastruktūra investīcijām. Eiropas um, strateģisku investīciju fondiem šeit ir svarīga loma. Mūsu apņēmība sagādāt tirgus eh, bazētu finansējumu neizslēdz banku lomu ilgtermiņa finansējumiem. Bankām arī turpmāk būs ļoti svarīga nozīme ilgtermiņa finansējumā daudzās dalību valstīs, tādēļ Eiropas ilgtermiņa investīcija fondi papildinās jau esošās aktivitātes. Parlaments un padomu vienmēr bijuši vienprātīgi jautājumā, ka MVU mazi video uzņēmumi ir ļoti svarīgi Eiropas tautsemniecībai. Un viņi ir arī, viņiem arī jāvar iegūt no eh, šiem, šīs programmas. Priecājos par parlamentāredzību, arī intelektuālu īpašumu investīcijas. Uh, iekļaut šajā programmā. Arī tur ir vajadzīgs finansējums, tikpat kā fiziskajā infrastruktūrā. Viss veidi investoriem, kā arī lielām institūcijām, kā apdrošināšana un pensiju fondiem, ir jādod iespēju piekļūt Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, un tā tas arī ir paredzēts. Jūs atbalsts um, ir šajā sakarā bijis ļoti nozīmīgs. Priecājos arī par jūsu gatavību atbalstīt to, ka tikai ar pusmiljonu eiro investoriem nevairāk kā 10% e, uzkrājum ļaus ieguldīt šajos e, fondos. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. tagad, pirms mēs atklājam debati, eh, lūkšu jūs eh, paturēt prātā, kāds ir katram atvēlētais runāšanas laiks, jo pus 12. mums ir paredzēts balsojums, un pēc tam mums būs arī svinīga sēde ar Jordānijas karalu. Danota Hībner nākamā. Paldies priekšsēdētājiem. Mm, Paldies. Jau gadiem ilgi privātās un publiskās investīcijas ir samazinājušās Eiropā, un tāpēc šobrīd mums ir nepieciešams sasaistīt finansējumu ar izaugsmu. Mēs šeit netaupam centienus, lai panāktu to, ka Junker plāns pēc iespējas ātrāk tiek realizēts, un tāpēc arī Alēns un kolēģi saprot, cik steidzam ir izveidot šādus Eiropas uh, ilgtermiņa investīciju fondus. Mums tāpēc arī jānodrošina tas, ka kapitāla e, tirgus, kur mēs attīstam, tik tiešām finansē kapitāla tirgus un pakalpojums, kas veicina ilgtermiņa izaugsmi, bet lai līdzekļi tik tiešām nonāktu tur, kur mēs varam veicināt izaugsmi, mums ir nepieciešams spērt e, eh, nepieciešamos soļus. Šobrīd mēs zinām, ka finanšu stabilitātes apstākļos izaugsme ir iespējama, bet privāts investīcijas nav iespējams uh, panākt vienas dienas laikā. Mums ir nepieciešams investīcijām, labvēlīgs, uh, la, investīcijām labvēlīga vīde. Un uh, to mēs varam panākt ar papildinājumiem regulatīvajiem ietveram, kā piemēram maksātspēja divi. Uh, Un, manuprāt, eh, signāls ir pavisam skaidrs, lai mēs panāktu ilgtermiņu finansējumu, mums ir nepieciešama centieni no visu galveno spēlētāju puses, no regulātoru, no piegādātāju, no eh, starpnieku un arī no lietotāju puses. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds eh, Kofetkungam uz divām minūtēm. Lielas paldies priekšsēdētājiem! kā es un Dēāna referents šajā ziņojumā, mana mēģis bija panākt to, lai mēs izveidot tādu veidu fondu, kas tik tiešām palīdzētu reāli ekonomikai. Un man šķiet, ka man, mums patiesībā ir izdevies to panākt. Ilgtermiņa ekonomiskā krīze un investīcija trūkums Eiropā parāda, ka mums ir absolūti nepieciešams investīcijas, lai nodrošinātu izaugsmi, nodarbinātību un uzlabotu ekonomisko situāciju. Tāpēc Junkers nāca klajā ar investīciju plānu un Eiropas. E, ilgtermiņa ieguldījuma fonds arī ir daļa no tā, lai mēs uh, novestu Eiropu atkal uz pareizā ceļa. Šis fonds varētu darboties kā investīcija instruments, kas varētu veicināt finansējumu pieplūdumu reāla ekonomikā Eiropas Savienībā. Apdrošināšanas uzņēmumiem, pensiju fondiem tas ir nepieciešams, lai finansētu ilgtermiņa investīcijas. LTIF eh, sniegs viņiem šo iespēju. Mēģis ir panākt to, lai LTIF veicinātu uh, mazu, ilgspējīgu un iekļaujošu uh, izaugsmi Eiropā. Tas ir nepieciešams, jo mums ir nepieciešama ne tikai ekonomiski stabila Eiropa. Es ceru, ka LTIF izmantos daudzi, lai veicinātu investīcijas, bet vēl vairāk es ceru, ka LTIF uh, būs lielā mērā izmantots arī eh, tā devētajām zaļām investīcijām un ilgspējīgām investīcijām, kas ne tikai veicina izaugsmu, bet arī pozitīvi ietekmē uh, sociālos aspektus, uh, ekoloģiskos aspektus un uh, citus aspektus visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāuzņems vadošā loma ilgspējīgu un videi draudzīgu investīciju jomā. Mums ir nepieciešama zaļā izaugsme, lai nodrošinātu to, ka mēs nenododam uh, šo uh, vidas uh, aizsardzības slogu nākamajām paudzēm. Tāpēc es aicinātu visus, gan privātos, gan profesionālos ieguldītājus, izmantot šo jauno instrumentu. Lielas paldies! Tagad vārds Ožakungam uz pusotru minūti. Panie przewodniczący, panie panowie. Priekšsēdētāji, Dāmas un kungi, es domāju, ka Eiropas investīcijas ir pamatotas un šeit ir vēlme radīt perspektīvas kapitāla investīcijām. Es priecājos, ka visā Eiropas Savienībā ir plānots eh, nodrošināt pieeju, neraugoties to, kur atrodas investors. Tas visu domās, lai radītu izaugsmi, atbilstošu infrastruktūru, un gal galā tas dos labumu arī izglītībai un attīstībai šie ilgtermiņa investīcija fondi. Tos varēs izmantot arī mazie ieguldītāji, ne tikai savā dalībvalstī, bet visā Eiropas Savienībā. Ir ļoti labi, ka arī investoriem paredzēta elastība. Tas ir būtiski, ja mēs raugāmies uz investīciju līmeni Eiropā kopumā. Lies paldies! Debakara kungs uz divām minūtēm. Paldies priekšēdētāji. Pirmkārt, paldies eh, Lemasar kungam un eh, kolēģiem, kas vienojās, lai panāca šo ļoti labo rezultātu. Tas ir eh, kompromiss, kas tiešām arī darbosies tirgu. Es domāju, ka tas strādās arī kapitāla tirgu un arī nākamajās nedēļās. Šeit ir arī svarīgi radīt dažādību investoriem, uzņēmumiem. Tas ir vajadzīgs. Tas ir kā tāds puzlis, ja mēs raugāmies uz investoriem, it īpaši mēs šeit varā, varam radīt tādu situāciju, tādu vidi, kas ļautu ilgtermiņu, ilgtermiņu ieguldījumus, gan arī mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Tas radīs stabilitāti. Uh, un tas sniedz investoriem arī daudzveidību, kas tiem ir nepieciešama, un arī uzņēmumiem tas ir jauns instruments, kā iegūt līdzekļus, kā veidot stabilu akciju tirgu, un, bet, protams, ka viss darbs vēl nav padarīts. Piemēram, pensiju fondi, apdrošināšanas sabiedrības, uh, mazumtirgotāji. Eh, šeit jāraugās, kā nodrošināt nepieciešamās eh, finanses, kā padarīt ekonomikas vairāk konkurētspējīgas un eh, kā padarīt piekļūstamību labāku šīm iespējām. Un jānodrošina, ka visa kapitālā tirgus savienība darbotos uz stabilāka, stabilākiem uh, pamatiem, lai izvairītos no maksātnespējām. Un es domāju, ka komisija uh, kopā ar mums nākamajās nedēļās strādās, lai nodrošinātu to. Es ceru, ka to, ko esam radījuši šeit ar Eiropas ilgtermiņa investīciju fondu, ilgtermiņā radies iespēju veiksmīgi darboties. Mums ir vajadzīgas lielākas investīcijas, lielāka izaugsme un vairāk darba vietu cilvēkiem Eiropā. Lies paldies! Tagad vārds eh, Urbānam Krespo uz pusotru minūti. Priekšsēdētājiem, cienījamie kolēģi, šis eh, komisijas investīcija plāns paredz, ka ir iespējams eh, pavērot zivis un maizi kā tādu brīnumu. 500 miljārdi šeit eh, tas ir tas eh, eh, finanšu pamats, kas tiek radāts, un lai tiek sniegt iespēja atsevišķiem investoriem darboties, piedalīties, paredzētie noteikumi tomēr nesniedz nepieciešamās garantijas. Mērķis ir aizsargāt investīcijas, un lai nebūtu fondi, kas to visu ietekmē negatīvi, kā tādas maitulījas. Un vajadzētu rīkoties tā, lai tas makroekonomiski sniegtu labus eh, pozitīvus rezultātus. Manā valstī ir daudzi piemēri, kāda mazo investoru vārdā notika investīcijas tādos produktus, kas neko nedēva, un risks uh, sagrāva daudzu cilvēku dzīves. Dāmas un kungi, no vienas puses Mums ir ambiciozi mērķi attiecībā uz šo jauno nepareizo Junkera plānu. Tā ir ilūzija veidot šāda veida kopienas ekonomiku, ko negatīvi ietekmē neoliberālā politika. Nekas netiek piedāvāts kā ticama alternatīva. Šis kazino kapitālisms netiek nobremzēts, finanšu spekulācijas turpinās. Ar to naudu, ko cilvēki ir ietaupījuši, tādā veidā mēs apdraudam savu mazbērnu nākotni. Uh, pentru... Lambert kungs. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, senimie kolēģi. Eiropa ir bagāts kontinents, ne tikai bagāts no savas vēstures viedokļa, bet arī eh, citādi, bet Diemžēl Eiropa nespēja investēt, tā nespēja domāt par nākotni. Bet mēs zinām, cik lielā mērā mums šīs investīcijas ir nepieciešamas. Proti, mums ir nepieciešami cilvēku resursi, materiālai resursi. Mums ir nepieciešams investēt uh, arī pārējā uz uh, citiem enerģijas avotiem. Tas ir izdzīvošanas jautājums. Mums ir nepieciešams investēt izglītībā, pētniecībā, attīstībā, lai uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju. Mums ir jācenšas investēt mūsu sociālajā kohēzijā, resursu atjaunošanā, bet, diemžēl, šīs investīcijas netiek īstenots. Un kāpēc? Tāpēc, ka 20 gadus. Uh, dogma, kas ir spēkā, ir um, pēļņas maksimizēšanas dogma. 20 gadi, kur laikā mēs esam visu uh, apvērsuši kājām gaisā, domājot tikai un vienīgi par pēļņu, par uh, nekavējošu pēļņu. Un kā gan bankas investīciju uh, fondi un privāti personas, kas investē, kā gan viņas varētu kaut ko panākt, ja runa ir par kaut kādu, par pāris mikrosekundēm. Kā mēs vispār varam runāt par investīcijām, ja runa ir par obligācijām, vērtspapīriem, kur termiņš ir mazāk par pieciem gadiem? Tātad, ko mēs varam darīt? Šis Lamasūra kungs sagatavotais priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Mūsu mērķis ir mēģināt piesaistīt investīcijas investīciju fondos, kuru uh, mērķis ir attiecīgi strādāt ilgtermiņā. Bet man pārsteidz tas, ka uh, padome ir atteikusies no Eiropas investīciju kvotām. Mēs teicām, ka 60% uh, šo investīciju fondu, lai uh, saņemtu tādu kā uh, ilgtermiņa investīciju fondu etiķeti, ir jāinvestē 60% Eiropā. Uh, Padomu uzskatīja, ka tā ir sarkanā līnija, kur nedrīkst pārkāpt. Ko tad padomu vēlas? Vai padomu vēlas veicināt investīcijas e, Eiropā vai ne? Es domāju, ka padomu ir parādījis, kurā pusē tā atrodas. Ja mēs tik tiešām vēlamies reanimēt investīcijas Eiropā, tad ir absolūti nepieciešama cita pasākuma. Mums ir jānošķir um, mazās bankas no investīciju bankām. Tad, kad jūs uzliekat par pienākumu bankām uh, investēt reāli ekonomikā, vienlaikus neļaujot tām iegūt resursus, tad nav iespējams neko panākt. Mums ir nepieciešams arī pietie, eh, pietiekami drosmes uh, lai vērstos pret tiem, kuri vēlas gluži vienkārši izspiest mūsu uzņēmumus un mūsu sabiedrību kā tādu citronu, lai iegūtu peļņu ilgterm, īstermiņā. Un visbeidzot, mums tik tiešām ir nepieciešams Eiropas līmeņa investīciju fonds. 13 miljārdi. Tas tiek solīts eh, Junkera plāna ietvaros tas tā ir tikai simtā daļa no krāpniecības un nodokļu nemaksāšanas uh, apmēriem Eiropā. Lielas paldies par uzmanību. Mulțumesc și eu. <clears throat> Aveți un blue card, domnule Lambert, din partea domnului. Lambert, kungs, vai jūs atbildēsiet uz Eterīča kunga zilās kartītes jautājumu? Eterīča kungs. Lielas paldies, ka uh, piekritāt atbildēt uz manu jautājumu. Jūs runā daudz tika teikts par valsts kapitālu un publiskajām investīcijām. Es zinu, ka jūs esat pret privāto pēļņu, bet bez privātas labklājības un privātas pēļņas eh, tie fondi, kurus jūs vēlētos investēt, patiesībā nemaz nepastāvēt. Vai jūs nepiekritīsiet man, ka mums varbūt ir jāveicina privāta labklājības veicināšana arī? jo tas dod nodokļu ieņēmumus. Paldies! Atbilde. Jā, tas jau kļūst eh, par tādu kā eh, pieradumu eh, mums te diskutēt šajā Eiropas parlamentā. Jā, es piekrītu, ka mums ir nepieciešams publiskās investīcijas, un es runāju arī par to, ka mums ir jānošķir banku darbības jomas, Kāpēc? Tāpēc, kad es teicu, ka mums ir nepieciešama arī privātie ieguldījumi. Privātie ieguldījumi, kas tiek novirzīti reālai ekonomikai. Jā, bet tas, ko es esmu pamanījis arī strādājot 22 gadus uh, privāt sektorā, uh, privāt investoru. Uh, peļņas uh, termiņš ir kļuvis arvien īsāks un īsāks un īsāks tās ir mikrosekundes. Es to nevaru dēvēt par investīcijām. Jā, privāts investīcijas ir nepieciešams un tās ir leģitīmas. Paldies! Paldies, tagad uh, vārds Vafkongam uh, uz pusotru minūti. Džosefs Edisons ir teicis, ka uh, um, bailes no nāvis izrādās nāvīgas, un uh, tas uh, gal galā ļauj cilvēkiem paglāpties. Mēs baidamies, baidāmies šeit no tā, ka Grieķija varētu izstāties no eirozonas. Mēs baidamies no tā, ka Eiropas uh, iedzīvotāji varētu pamanīt, ka Eiropa gal galā ir izgāzusies un tās laiks ir pagājis, un šīs bailes uh, noved pie tā, ka Eiropa sistemātiski kaut ko rada, kas patiesībā, manuprāt, iznīcinās Eiropu, un tas ir arī ilgtermiņa investīciju stratēģijas. Šeit parlamentā tiek uzskatīts, ka eh, centrālās bankas pārstāvi var vadīt ekonomiku un ECB eh, cenšas eh, uzlabot situāciju, bet patiesībā tas noved tikai pie lielākas izlikšanas nabadzībā. Lielākā daļa mums Um, neuzskatu, ka valdībai būtu uh, jāražo mobilie telefoni vai jāražo uh, datori, bet šeit parlamentā dažiem šķiet, ka mēs varētu radīt pensiju fondus un kļūt par privātajiem investoriem, jo par to jau ir runa šajā projektā. Es vēlētos teikt, ka ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, kuri ir izgājušies investīciju pasaulē, un es domāju, ka arī jūs izgāzīsieties. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Brokungam uz pusotru minūti. Oui, les... Jā, cienījamie kolēģi! Uh, Eiropas ilgtermiņa ieguldījuma fondi, eh, protams, ir laba ideja, jo viņi eh, vēlas atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus Eiropā. Bet, eh, diemžēl, mēs nevaram pierādīt, ka tas tik tiešām izdosies. Starp citu, uh, Papildus ziņojumā ir teikts, ka LTF ir pirmais solis, lai izveidotu iekšējo tirku, kas ir integrēts kapitāla mobilizēšanai, lai to, novērs, lai to novērstu uz ilgtermiņa investīcijām reāli ekonomikā. Bet, balstoties uz kādiem pamatiem, mums izdosies panākt šo konvenģerci Eiropas līmenī. Jūs zināt, ka mūsu uh, finanšu tirgu regulējums ir ārkārtīgi atšķirīgs, ja mēs paraugamies uh, uz dažādajām dalībvalstīm ja mēs pakļaujam to Eiropas uh, uzraudzības iestādēm un komisijas uzraudzībai, jūs patiesībā um, um, nedomājat par dalībvalstīm, kurām šie fondi ir tik ārkārtīgi strateģiski nepieciešami. Lielas paldies! Paldies tagad vārds Nīdermēra kungam. Lielas paldies, cienējamais uh, komis, komisārs kundze un uh, par šo instrumentu. Jā, ir. Uh, vēlme vedot šo finanšu sektoru mazāk fragmentētu, vairāk eiropeisku. Mums vajadzētu nodrošināt, ka nauda sasniedz arī investorus un investīcija mums ir vajadzīgas mūsu nākotnē. Tādēļ es domāju, ka tā ir laba iniciatīva un eh, kopā ar citiem uh, plāniem, kā Junkera plānu, tas eh, pakāpeniski var palīdzēt uzlabot mūsu ilgtermiņa ekonomikas izaugsmi, bet vēlētos teikt, ka finanšu regulējums nav vienīgais eh, instruments, kā atbalstīt mūsu investīcijas nākotnē. Pirmkārt, eh, raugoties uz reformām dažās valstīs, reformas, kas ir jāizteno, lai šīs valstis uh, sasniegtu ekonomisko stabilitāti, pastāv tomēr nedrošība arī attiecībā uz investīcijiem. Otrais nestabilitātes eh, faktors regulējumā, kas eh, ir nepietiekama likuma sistēmas eh, stabilitāte, lai nodrošinātu ilgtermiņa investīciju stabilitāti. Kopīgais tirgus, ja tas darbojas, tas arī ir uh, projekts, kas nodrošinās ilgspējīgu stabilitāti. Finanšu sistēmas regulējama uzlabošana ir ceļš, kas ir ļoti tāls, un, kā teica Lamasūra kungs, es arī ļoti ceru, ka tas vainagos ar panākumiem. Lies paldies, un tagad vārds Permanšai Beresai. Jums ir vārds uz pusotru minūti. Lies paldies! priekšsēdētāja komisārs kundze. Šodien runa ir par ziņojumu, kuram patiesībā vajadzēja būt jau agrāk, 2007. gadā. Eiropa piedzīvoja krīzi, un toreiz visi zināja, ka tā būs spekulācija krīze. Spekulācija izraisīta krīze. Finanses aizplūda no reālās ekonomikas. Pēc tam sekoja laika posms, kurā tika glābtas bankas, bet ilgtermiņa finansējums ekonomikā tagad patiešām ir nepieciešams, lai mēs varētu atbildēt uz demografiskiem izaicinājumiem, uz klimata pārmaiņām, lai mēs to visu varētu risināt. Ilgtermiņa investīcijas LTIF ir domāts kā atbalsta pasākums, lai Eiropa var strādāt arī ar uh, produktiem, lai to varētu izmantot arī reālās vir, eh, ekonomikas atbalstam. Mums ir jādomā par investīcijām, kas nebūtu spekulācijas, kas netiktu investēts eh, nodokļu paradīzēs. Un Tas tik tiešām mums ļautu veicināt darba vietu radīšanu Eiropā, pateicoties šīm strateģiskajām investīcijām, un lai arī privāta personas varētu uh, strādāt šī mēķa labā. Un visbeidzot mums ir jāizdara secinājumi no trialoga, jo um, vienošanās tika panākt tajā brīdī, kad tika izziņots Junker plāns. Mums ir jācenšas veicināt šīs ilgtermiņa investīcijas, un es ceru, ka tā mums būs, uh, ka tas mums būs vadošais mērķis, tad, kad mēs izskatīsim uh, Hila priekšlikumu. Mēs nevaram, mums ir jādomā tik tiešām par reālu ekonomikas finansēšanu. Liels paldies! Paldies tagad vārds uh, eh, Fanštāškas kundzei. Cienījamies priekšsēdētāji, mīļie kolēģi, ilgtermiņa kapitāls Eiropā trūkst. Junkers komisijas priekšsēdētājs runā par investīciju trūkumu un eh, šis Eiropas ilgtermiņa finan, eh, finansējuma plāns EOTIF, tas ir domāts, lai to apstādinātu šo trūkumu. Un kad eiro klājās labi, tad tika arī investēts, bet mēs zinām, ka tas bija ka tikai kā tāds uh, tukšs numurs un uh, glābšana, e, glābšanas pasākumi ir radījusi politiska nedrošība arī ieguldītājiem. Uzņēmumi ir pakļauti politikas lēmumiem, bet politika nav interesēta, lai notiktu ilgtermiņas, ilgtermiņa ieguldījumi šādā politiskā klimatā. Uzņēmējiem ir grūtības investēt. LTIF e, neno vērš nedrošību investīciju trūkumam. Eiro nedarbojas un mēģinājumi to izglābt visu tikai vēl pasliktina. Mums nav vajadzīgi jauni fondi, mums beidzot vajadzētu pieņemt realitāti, kāda tā ir. Tas nozīmē, ka eiro nožņauc Eiropu. Ja mēs to atzīsim, mēs atkal varēsim raudzīties uz priekšu un veidot nākotni. Domnā Norika Nikola. Paldies, Norika Nikolāja, pusotru minūtu. Paldies priekšsēm. Neapšaubām ja pirms desmit gadiem mēs būtu saņēmuši šo ziņojumu, mēs būtu varējuši diskutēt par ilgtermiņa investīcijām, sociālajā jomā. Bet arī šodien varam priecāties par šo ziņojumu. Ja būs izpildīts viens priekšnoteikums proti, tas jāīsteno iespējami drīzāk. Par to ir atbildīga komisija, kurai ir pienākumi šajā sakarā. Un te būs ļoti rūpīgi jāraugās uz to, kā šis projekts tiek īstenots. Eiropas investīcija banka izmantos tai pieejamos resursus, bet būs vajadzīgi arī citi resursi, lai fondi darbotos efektīvi. mazie vidē uzņēmumi e, ir ar īpaši lielu potenciālu veicināt izaugsmu un jauns darbvietas. Mums tomēr jābūt piesardzīgiem, lai e, fonda lietošanas noteikumi nebūtu tādi, kad investori uh, dot priekšroku tādām investīcijām, kas dos ātru peļņu. Pretiegadījumā eh, fonds ilgtermiņā nedarbosies efektīvi. Paldies, Mātieša skundze, pusotru minūti. Paldies, priekšsēd. Rot... Mēs runājam par ļoti svarīgu Eiropas ilgtermiņa jautājumu, proti ilgtermiņa ieguldījumu fondiem taču nesam ņēmuši vēl vērā svarīgi jautājumu. Tādēļ, ka joprojām turmies pie traģiskām dogmām. Kapitāla tirgiem būtu jāspēlē svarīgāka loma reālās ekonomikas finansējumā. Tāda ir šī tēze, bet es uzdod jautājumu, vai mums vispār šī kazino investīcijas ir vajadzīgas, kas ir izraisījušas pašreizējo krīzi, vai mēs gribam šādu veidu investīcijas vēl veicināt, jeb šo mums būtu jāstrādā pie tā, lai šo modeli pavisam fundamentāli izmainītu. Mums ir vajadzīgi jauni finansēšanas instrumenti. ar tiem mēs varētu mazos idejos uzņēmums labāk veicināt, labāk atbalstīt. Tiek apgalvots, ka nav citu finansējumu avotu kā kapitāla tirgus. Vai tiešām tā ir? Kā tad ir ar tradicionālām attiecībām starp bankām un reāla ekonomika, ar uh, valsts investīcijām? Kāpēc mēs tikai paļaujamies uz instrumentiem, kas situāciju vēl vairāk pasliktina? Kā mēs varam to akceptēt, ka miljārdiem Eiropas finansējumu tiek izšķērdēti ar šādiem instrumentiem, kas nekādu risinājumu nedos? Mums ir vajadzīgs veicināt pieprasījumu un reālu ekonomiku. Tas mums ir īstenībā vajadzīgs. Paldies, Dzani Kungs, vienu minūtu. Mums būtu jāizmanto iespēju raidīt skaidrs signālu reāli ekonomikai, bet nesam to atkal izdarījuši, jo šīs ilgtermiņa investīcijas dos labumu tikai spekulantiem, multinacionāliem uzņēmumiem. Reālā ekonomika, kas, kurai nav piekļuvu kapitāla tirgumu, šeit atkal neko neiegūs. Taču patiesībā mazi video uzņēmumi ir īstais e, Eiropas reālās ekonomikas zinējspējas spēks. To kreditēšana netika iekustināta. Uzņēmumi nav kļuvuši sociāli atbildīgāk, tie tiek virzīti uz kapitāla tirgu, kur atkal eh, viss ir atkarīgs no nacionālo valstu kapitalizācijas. Tas ir kurs, ko īsteno Briseles birokrāti. Tas viss virza mūs tuvāk globalizētiem ASV modelim, kur reāla ekonomika un mazie video uzņēmumi e, tiek nomērdēti. Paldies! Jorgos Kircos, divas minūtes. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es šo iniciatīvu vērtēju ļoti atzinīgi. Tā veicinās attīstību, un tieši tas arī Eiropas savienībai ļoti svarīgi. E, mūsu tautsēmniecība sāk atgūties, ilgtermiņa finansēšanas problēmas mazinās, aina uzlabojās, nākotnes perspektīvas kļūst daudz sološākas. Mēs konstatējam banku sistēmu stabilizāciju, kapitāla izmaksu samazināšanos, uzņēmuma finansēšanas izmaksu mazināšanos. Arī perifērajās valstīs. Īrijā, Portugālē finansēšanas izmaksas ir mazinājušās, līdz ar to arī valsts parāds kļūst vieglāk panesams. Eiro kurs ir nokrities realistis, uz līdz realistiskam līmenim. Mums ir jauns investīcija iniciatīvas, kā Junker plāns un Lāmas sūra iniciatīva, kā es to vēlētos nodēvēt. Aina turpina mainīties, un tagad kreisiem vairs īsti nav ko sacīt, to visu ņemot vērā. Arī ekstremāli labējie eiroskeptiķi pieklust jo viņi nav sapratuši, ka laika gaitā um, mums iet, sāk iet labāk, nevis sliktāk. Nav nejaušība, ka Eiropas eh, tautsemniecības prognozes uzlabojas, visas startautiskās organizācijas tam piekrīt un zināmas dalība valstis var uzrādīt panākums Polija, Īrija, piemēram, pat ja zināms problēmas pastāv arī joprojām. Fernandes kungs, pusotru minūtu lūdzu. Buenos días, muchas gracias. Jā, labdien! Eh, Sisnīs paldies priekšādātāja komisāras kundze. Gribu teikt paldies Lemasūra kungam par paveikto darbu. Tas eh, paver iespējas jauniem finansējuma ceļiem un dod iespēju atbalstīt ekonomiku. Tas tiešām ir ļoti pozitīvi. Eiropa uzsver uh, investīcijas, izaugsmi, bet ne, es nedrīkstētu aizmirst arī to, ka pēdējos gados uh, taupības politikas pielāgošanās tika definēta ļoti šauri. Un uh, Eiropa vairs netiek līdzi izaugsmes tempam. Tādēļ mēs atbalstām šo ilgtermiņa investīciju fondu, šo plānu ar strateģiskām investīciju idejām, kā piemēram Junkera plānu, kur tiek veidota sasaiste, lai šī ietaupītā nauda varētu ieplūst reālajā ekonomikā un lai kapitāla tirgus tiktu veicināts un lai mēs galvenokārt arī veicinātu izaugsmu Eiropā un investīcijas un radīt darba vietas. Pagājušajā sasaukumā neoliberālais vairākums izvēlējās citu ceļu, un tagad mēs eh, saņēmām iespēju to mainīt. Paldies, Zemāckī kungs, uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi! Šis priekšlikums izvirza vairākus jautājumus. Ilgtermiņa investīcijas ir būtisks instruments. Tas rada ilgtermiņa izaugsmi. Un raugoties uz 2020 gada mērķiem, stratēģijas mērķiem, ir jāraugās, kā atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus. Tas viss ir jāraukojas, to jāraukojas patiešām ilgtermiņā, ilgtermiņa fondi un finansēm ir jāplūst reālajā ekonomikā. Šis fonds ņem vērā arī tos, tās vērtības, kas ir nekustamais īpašums, un mums šeit vajadzētu pievērst uzmanību arī vidējā termiņa un īstermiņa investīciju, investīciju iespējām. Jakoviči kungs uz divām minūtēm. Jā, paldies. Galvenais, ko mēs šeit saklausām, ir sinerģijas efekti. Raugoties uz krīzi, vienīgais veidojot sinerģijas efektus, uh, var pārvarēt krīzes radītās sekas. Jā, ir tāds arī valstis, kuras jau saskata krīzes izvērsītās sāku beigas, bet ir arī tādas, kas vēl joprojām ir slīgs grūtībās. Junkeri plāns, kohēzijas politika, ilgtermiņa fondi, par ko mēs pašlaik diskutējam, šie visi ir elementi, kas eh, var saplūst kopējā sinerģijā. Mums ir pietiekami daudz eh, fondi, uh, kas ir pieejami, bet to visu ir uh, jāizmanto attiecīgā kontekstā. Šie fondi būs pieejami arī mazie un vidējie uzņēmumi, arī tie ir jāiesaista ilgtermiņa fondu darbībā. Lies paldies, un tagad viegas viena minūte. Jā. Eiropas Savienībā mums ir ļoti smaga problēma. Tā izriet no gaidām, ko gaida ekonomikas organizācijas. Mēs varam pieminēt šeit inteliģentu izaugsmi, nodarbinātību, mēs varam šeit izmantot dažāda veida retoriku, bet uh, valsts neiesaistīšanās tas rada šaubas no ieguldītāja puses attiecībā uz ilgtermiņa investīcijā. Banku ilgtermiņa reinvestēšana, jā, tas eh, viss ja mēs patiešām vēlamies publiskas investīcijas, tikai tādā veidā varēs eh, novērst sarežģījumus un izveidot izaugsmu stratēģiju. Vārds man augungam uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi, kapitāla tirgus sabrukums 2008. gadā izraisīja krīzi, kur šobrīd ietekmē mūsu ekonomiku Pat ja EPP pārstāvi uzskata, ka uh, viss šobrīd ir ļoti labi, kopš šī laika mums nav nekādu finansējumu, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. Pēc tam, kad uh, mums ir bijuši šādi toksiskie produkti, mums ir jādomā par tradicionālo ekonomiku, mums ir nepieciešams stabils investīcijas un mums vajadzētu atkāpties no šiem spekulācijas tirgojiem. LTIF izveidošana. Mm Eh, protams, ir jāapsveic, jo tā mhm. dos finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem, taču mums būtu jābūt striktākiem un vairāk jākontrolē. Proti, piemēram, šī te 60% kvota ilgtermiņa investīcijās man tik tiešām šķiet nepieņemam. Otrs šķērslis uh, ir izstāties no fonda pirms uh, termiņa tas arī var negatīvi ietekmēt, bet jo īpaši eh, tas, ka nav nekādu pasākumu, kas ļautu vērsties eh, pret agresīviem investoriem. Tātad mēs ļoti uzmanīgi eh, sakosim tām precīzijām, kādas tiks ieviestas otrajā līmenī. Paldies! Paldies, Mono kungam. Tagad vārds Heis kungam uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos uh, sveikt šeit uh, komisāru Vestergārdu uh, šeit parlamentā, un es vēlos arī apsveikt Lamas Sūrkungu par lielisko darbu pie šī priekšlikuma. Es domāju, ka kopā ar Junkeri investīciju plānu un jauno strateģisko investīciju plānu mums izdosies panākt to, ka Eiropa izkļūst no šīs krīzes, kur tik kuras laikā tik daudz uh, investīciju aizplūd no Eiropas. Tas, kas mums šobrīd ir nepieciešams, ir uh, garantēt uh, drošību, jo mums ir ļoti daudz fondu, kas tik tiešām investēs ilgtermiņa investīciju produktos, bet viņi vēlas skaidrību, drošību par to, ka viņi saņem šos līdzekļus atpakaļ, un otrkārt viņi vēlas arī drošību attiecībā uz projektiem, kuros tiek investēts. Tas, kas Eiropai šobrīd ir nepieciešams, ir e, šāds pilnīgs skaidrības un drošības periods. Komisija ir uh, paziņojusi, ka uh, Līdz 2020. gadam mums būs nepieciešams investīcijas apmēram 1 līdz 2 eh, triljonu apmērā. Mums ir nepieciešams šis instruments, lai uh, sniegtu drošību tirgiem, lai būtu skaidrs, ka ir iespējams uh, investēt ilgtermiņā. Un visbeidzot, es vēlos teikt, ka ja dalībvalstu budžeta situācija uzlabosies, uh, Mums būs eh, jārīkojas ātri eh, un jāizmanto kapitāla tirgi, jo tas būs tas, kas mums sniegs stabilitāti, kur mēs vēlamies. Paldies tagad Heiskungam, vai jūs piekritīsiet atbildot jautājumu no Rūbika kunga? Heiskungs, atbildēsiet jautājumu? Lūdzu, Rūbikungs. Jā, Zernet, paldies. Vēlētos kolēģim Heiskungam pajautāt Bankās mums ir tagad ir ļoti daudz projekti, ko izniegušas firmas, ko nevarēja realizēt, jo bez pašu un riska kapitāla to nevar izturēt. Vai jūs šeit saskatāt iespējas, kā projekti, kas eh, sevi atmaksātu un nodrošinātu arī nodarbinātību, bet tādēļ, ka viņiem nav pietiekami daudz pašu kapitāla un riska kapitāla, tie nav īstenojumi, ka tur varētu tos iedarbināt saskaņā ar Junkera plānu. Well, I absolutely agree that they could benefit from the. Jā, es, protams, piekrītu, ka uh, to būtu iespējams iegūt no Junkera plāna, un mums ir jāmācās arī no ASV. Prot, viņi izmanto uh, šo kapitālu daudz strateģiskāk nekā mēs Eiropā. Kāpēc uh, veiksmīgi uzņēmumi uh, Eiropas Savienībā gal galā tiek pārņemti no ASV? Uh, Uh, puses, un uh, gal galā mēs zaudējam, tāpēc mums ir nepieciešams uh, panākt to, lai šis kapitāls būtu pieejams Eiropas Savienībā. Es pilnībā piekrītu jums. Liels paldies Heis kungam, tagad vārds uz vienu minūtu Gils kundzei. Priekšsēdētāji. LTIF um, būs ārkārtīgi svarīgs instruments, lai nodrošinātu ilg, ilgtermiņa investīciju pro, projekts, jo īpaši infrastruktūras jomā, domājot par apvārsni 2020, es domāju, ka tas ir apsveicams solis. Manuprāt, svarīgi ir uh, tas, lai mēs koncentrētos uz projektiem, kas uh, radīs darba vietas, un ļoti žēl, ka padomu neatbalstīja uh, parlamenta prasību par 60% investīciju Eiropas projektiem. Uh, Ir vēl arī e, citi pasākumi, kas varētu aizsargāt privātos ieguldītājus, kas vēlētos investēt LTIF. LTIF ir arī ārkārtīgi svarīgs elements, kas ir e, minēts e, komisijas zaļajā grāmatā. Mums ir nepieciešams e, veicināt pareizos instrumentus, lai stimulētu tirgus attīstību Eiropas Savienībā. Un viena no prioritātēm maziem un vidējiem uzņēmumiem ir e, nepieciešams, e, nepieciešams šī pārvēršana Eh, vērtspapīros. Mums ir nepieciešams arī nodrošināt kapitāla prasības un skaidru uh, informāciju investoriem. Es vēlētos pateikties Alanam Lemesūram un Itālijas prezidentūrai. Runātāji tiek pārtraukta. Paldies, Gils kundzei. Tagad vārds uz vienu uh, minūtu Lopes Bermeho kundzei. Labrīt, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība arī turpmāk vēlas eh, īstenot eh, tirgus liberalizāciju. Tagad tam ir plānots eh, izmantot investīciju fondu. Tas ir instruments, kas iesaistītu lielas anonīmas ieguldītāju grupas. Publiskās institīcijas tās vēl ir vienīgās, kas sniedz iespēju noslēgt ilgtermiņa līgumus. Un situācija kļūs vēl sarežģītāka ar starptautisko uzraudzību. Kādēļ mums ir vajadzīgi šādi fondi? Mums taču ir valstis un normālās bankas, arī tās var finansēt šāda veida investīcijas. Finansējums ir plānot nodrošināt dažādiem instrumentiem, bet uh, Mums ir vajadzīgi instrumenti, kas tiek uh, finansēti no valsts puses. Šeit runa ir par uh, darba ņēmē tiesībām. Paldies kolēģi Lopes Bermeho. Tagad uz pusotru minūtu kolēģim Riebikungam. Paldies priekšsēdētāji. Kā budžeta komitejas uh, deputāts, es vēlos runāt par saistību jomu un nevis par maksājumu jomu. Es domāju, ka mēs daudz ko, ko varam uh, panākt un uh, mēs varam nodrošināt attiecīgu summu, bet uh, vēlākais pārskatīšanas posmā ir jākļūst skaidrām, nu kurienes tad nāk šī jaunā svaigā nauda, lai visus šos plānus atbilstoši īstenot. Mans priekšlikums ir, ka lai no dalībvalstīm, piemēram, varētu sniegt, šeit domāt par licenču izsniegšanu pārobežu sakarā, piemēram, uh, par uh, mobilā telefona spektru visās uh, dalībvalstīs varētu vienā dienā izsludināt konkursu un summu, kas tiktu iekasēta, varētu sniegt dalībvalstīm, lai pirmkārt tiktu iemaksāts Eiropas investīcija bankā, Eiropas investīcija fondā kā pašu kapitālu, kā līdzekļu papildinājumu, lai tas paliktu dalībvalsts īpašumus. Varētu arī uh, atbalstīt projekts ar Eiropas pievienoto vērtību un arī varētu šeit par Eiropas eh, maksājumiem. Un eh, šīs investīcijas eh, tādā veidā varētu radīt līdzekļus, ko varētu izmantot attiecīgas infrastruktūras un tādā veidā Eiropas Savienību nākotnē padarīt vairāk maksāt spējīgu. Paldies! Paldies kolēģim Rībigam uz pusotru minūti, kolēģis Liberatskis. Paldies, priekšsēdētāji. Lamasūra kungs, jūsu ziņojums eh, ir pelnījis atbalstu. Mans komentārs, mēs dzirdējam šeit par vairākiem šķēršļiem, ko nav izdevies novērst, jo mēs neesam manījuši iekšējo tirgu, jo ir dažādas fiskālās sistēmas dalībvalstīs. Priekšlikums To visu vajadzēja tagad aizmirst un eh, nevajadzētu raugoties, raudzīties uz to, kas mūs šķir, bet vajadzētu raudzīties to, kas mūs vieno. Un vajadzētu izmantot kopienas metodi. Un eh, vajadzētu vienkārši rīkoties un eh, investēt un nevis tikai sūdzēties. Mūsu politiskā grupa ir izteikusies pār investīcijām reālajā ekonomikā un nevis spekulācijās, arī Rībikungs to pieminēja. Mums eh, vajadzētu šeit domāt par eh, investīcijām infrastruktūrā, satiksmē. Mums jau vairāki miljārdi, kurus varētu izmantot varbūt līdz 60 miljārdiem un mums vajadzētu izmantot šos līdzekļus, lai iztenotu projektu obligācijas. Tas būtu risinājums, kur, par kur vajag padomāt. Paldies kolēģim Liberātskai, tagad kolēģi Virkunena. Kīdos, arvoisā. Paldies, priekšsēd. Vēlos pateikties Lamasūra kungam par lielisko uh, atzinumu par ilgtermiņu ieguldījumu fondiem, kas dos lielu stimulu infrastruktūra investīcijām un mazo video uzņēmumu finansējumā. Šis investīcija, šī investīcija fondi varētu papildināt banku finansējumu, kas ir tradicionālais uh, uzņēmumu finansēšanas veids. Eiropas parlamentam ir svarīgi regulēt banku darbību. Tas jau daļai ir noticis, taču ir jāstimulē tas, ka lai bankas finansētu mazos vidējos uzņēmumus. 70% kredītu pieteikumu tiek piešķirt un vidējais pro, vidējā procentu likme, likme ir ap 2,7%. Tie it kā būtu veselīgi rādītāji, bet. Ir jādara vēl vairāk. Eiropa kļūst par arvien interesantāku investīciju mērķi, un par to mēs varam tikai priecāties. Paldies! Paldies! kolēģi Virkunen, un tagad pusotru minūtu kolēģis Ujheji. Paldies! Priekšsēd, nesmu eiroskeptiķis, kas vēlas izjaukt vienoto Eiropu. Esmu šeit starp sociāldemokrātiem, kas tic Eiropas vienotībai. Bet mēs negribam iebāzt galvu smiltīs, jo apzināmies problēmas un tās vēlamies mazināt. Eiropa ir jāstiprina, bet tas nav iespējams bez ilgtermiņa investīcijām. Mēs atzinām, ka vairāk nekā 5,5 miljonu jauniešu bezdarbnieku Eiropā. Simt tūkstošiem Ungāri dodas uz Rietumu Eiropu, jo uh, mājās nav droši labi apmaksāt darbie. Tādēļ jautājam, vai E, vienota Eiropa būs konkrētspēja globālā tautsaimniecībā. Un vai mēs tiešām ticam, ka mums ir vajadzīgas ilgtermiņa investīcijas? Es tam ticu. Jo investīcijas ir nepieciešams, lai bezdarbu mazinātu, lai tautsemniecībā dzīvinātu. Tādēļ es gribu aicināt, ka e, investīcijas ir galvenokārt tādas, kas nāk pa labi Eiropai, ka tās nebūtu spekulatīvas. Mēs nedrīkstam no jauna uh, dalīt, dalījuma līnijas radīt Eiropā, tā uh, eh, šiem labumiem ir jānāk par labu arī centrāla un austruma Eiropai, lai visi uh, tās pilsoņi varētu iegūt. Kolēģi Ujheji, vai jūs pieņemsiet kolēģa Jakovšķiča zilā skartītas jautājumu? Lūdzu. Paldies. Dārgais kolēģi, jūs runājāt par jauniešu bezdarbu un nepieciešamību veicināt Eiropas rūpniecības atzimšanu. Vai jūs piekritīsiet, ka turisms ir viena no jomām, kurai ir nepieciešamas ilgtermiņa investīcijas? Par šo jautājumu jau esam runājuši, un es vēlētos, lai arī kolēģi to sadzirdētu. Jo, manuprāt, turisma attīstībai netiek darīts pietiekami. Uh, jauniešu bezdarba eh, mazināšanai arī ne. Īpaši dienvidu valstīs ne. Paldies, piekrīt jums, jo mēs apzinām, ka turisms, eh, turismā ir nepieciešams ilgtermiņa investīcijas un tā skaitā arī mazos vidējos uzņēmumos, kas darbojas šajā nozarē. Miljoniem eh, cilvēkiem tās var nodrošināt stabils darbietis ja nav ilgtermiņa investīcijas, tad tomēr tas viss neizdosies. Eh, un ļoti slikti, ka Junkera šajā investīcija um, eh, programmā nav neviena turisma projekta. Tas ir tiešām jāmaina. Piekrīt jums, kolēģi. Paldies, kolēģi Ujhei. Uh, eh, un tagad nākamā uzstāsies kolēģi Dānčila. Paldies, priekšsēd. Lai saglabātu konkurētspēju ar vien globalizētākā pasaulē, Eiropas Savienībai ir nepieciešami pasākumi kas nodrošinātu reālās ekonomikas finansējumu no vienas puses un tirgus investīcijas no otras puses. Eiropā ir likviditātes rezerves, taču tās netiek novirzītas ilgtermiņa investīcijām. Kādēļ? Tādēļ, ka investori neusticās uzņēmumiem, Tādēļ lielais izaicinājums ir privātos investīcijas piesaistīt pievilcīgiem projektiem. Lai tas notiktu, Eiropas saimnībai ir jāaizņemas riski, lai investori tiktu mudināti ilgtermiņa investīcijām, eh, piemēram, transportas, komunikācija, enerģētikas jomās, nevis eh, obligācijās un citos vērtspapīros. Arī vidas aizsardzības investīcijas jāveicina. Tas ļaus Eiropu darīt konkrētspējīgāku, radīt jaunas darbvietas. Priecājos par komisijas ierosinājumu attiecībā uz pārrobežu ilgtermiņu investīciju veicināšanu. Tieši tā arī būtu jābūt. Mums jādarbojas pārrobežomā No tā iegūs Eiropas pilsoņi, kas dzīvo pierobežā, bet ne tikai viņi. Paldies, kolēģi Dānčila. Nākamā pusotra minūte kolēģi Kailie. Paldies, vēlos uzslavēt šo ļoti svarīgo iniciatīvu un paust savu cerību, ka šis investīciju rīks veicinās investīcijas Taču uh, Junker plāns ir anticiklisks, um, bet mums ir jāveicina vairāk investīciju multiplikācija reālajā ekonomikā. Tādējādi Junker plānu vēl varētu uzlabot. Ļoti svarīgi ir vērst uzmanību uz privāto kapitālu un lai tas nāk pa labu maziem vidējiem uzņēmumiem jāvērš uzmanību uz to, kā šis, šie portfeļu līdzekļi tiek sadalīti ne tikai ievērojot uzņēmumu, atbalstīt uzņēmumu lielumu, bet arī vidas aspektus, kā arī to, ka investīcijas nākt par labu arī Dienvidē Eiropai. Paldies! Paldies, kolēģi Kailija! Tagad vienu minūtu kolēģis Bajē. Oui, merci, Jā, paldies priekšsētā, paldies Lamas Eurkungam par šo ziņojumu. Mēs redzam, ka šis ilgtermiņa ieguldījuma uh, fonds ir uh, priekšlikums jaunam uh, finansējuma ietvaram, kas ļautu maziem vidiem uzņēmumiem saņemt nepieciešamo finansējumu. Bet es vēlos atgādāt arī, ka mums no SND puses ir ārkārtīgi svarīgi publiskajās investīcijas, lai vērstos pret deflāciju, jo nevar būt tā, ka publiskās investīcijas tiek izmantotas tikai privātā riska sēkšanai, bet es vēlos arī, lai tiktu novērsts risks spekulatīvām investīcijām. Mums ir nepieciešama skaidra definīcija tam, ko mēs uh, uzskatām par infrastruktūru, tad, kad mēs uh, izmantojam publisko investīciju līdzekļus. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir nepieciešams investēt produktīvās uh, infrastruktūrās. Uh, un, un nevajadzētu investīt, investēt tajās jomās, kurās jau ir pieejams finansējums, kas tikai novest pie eh, spekulatīvu burbuļa. Tāpēc mums ir jācenšas uh, izmantot šos līdzekļus tur, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Lies paldies! Paldies Bajekungam, vārds Gvalfieri kungam, bet viņa nav zālē. Līdz ar to esam varam uzsākt. Eh, Vakar vakarā ziņojums eh, par eh, kolēģa Stērkēja Saņiševa imunitātes